šī iebilduma saskaņā ar mūsu reglamentu 228. panta 4. punktu. Tagad par darbkārtības eh, grozījumiem. Nav nekāda ierosinājuma grozīt šīs dienas darba kārtību un saskaņā ar 3. septembra pieņemto darba kārtības uzmetumu par ko ir lēmts priekšsēdētāja konferencē, tur nekāda grozījuma nav, arī par rītdienu nekāda grozījuma nav iesniegta, bet attiecībā uz trešdienu ETP grupa piedāvā mainīt uh, delegācijas attiecībām ar Palestīnas pašpārvaldi mainīt tātad šīs delegācijas nosaukuma attiecības ar Palestīnu un, e, protams, ir jākonsultējas arī ar ārlietu komiteju. Pirms dot vārdu Prēdas kungam e, vēl e, norāda uz reglamentu. Tātad kon, priekšsēdētāja konference arī vajadzēs par to lemt, un ja mēs balsosim par šo grozījumu, uh, un šis jautājums atkal būs jāizskata priekšstādātā konferencē, tad, protams, ir arī uh, jāsazinās, jākonsultējas ar ārlietu komiteju. Tas par procedūru. Par šo priekšlikumu izteiksies Prēdes kungs, lūdzu. Oui, Paldies, priekšsēdētāji. Jūs uh, teicāt, mēs esam noraizējušies, ka šī te debate būs e, ļoti svarīga un varbūt pirms tam būtu ļoti labi apmainīties ar viedokļiem, arī attiecīgi prezentēts arguments, attiecīgas komisijas e, pārstāv klātbūtne. Un, e, ja mēs debatēsim par šo jautājumu bez ārlietu komisijas klātbūtnes, tas būtu kļūdaini. Tas vēl te grāvi. Vai kāds vēlas runāt pret šo priekšlikumu? Lūdzu. Okay. Nē, tomēr neviens. Skiljots kungs, jūs gribējāt runāt pret? Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω εναντίον, κύριε Πρόεδρε, όπως αναφερθήκετε, με βάση τον κανονισμό. Es būšu pret, priekšsēdētāji kungs. Ja mēs mainām delegācijas nosaukumu, par to var lemt tikai tad, ka šis jautājums ir bijis izskatīts priekšsēdētāja konferencē, bet tas nav noticis. Mums vajadzētu vienkārši piedalīties debatēs. Es tagad neiedziļināšanos detaļās, bet, manuprāt, es domāju, ka mēs jau esam to visu noskaidrojuši, runājot par Palestīnu un Palestīnas pašpārvaldu. Paldies! Tā tad mēs te runājam par Predas kunga lūgumu atkal, tātad par atļauju vēlreiz konsultēties ar ārlietu komiteju pirms delegācijas nosaukuma mājas. Tātad, kurš atbalsta Predas kunga priekšlikumu lūdzu, balsojiet tagad. Kas ir par? Kas pret? Atturas noraidīts. Es domāju, ka bija skaidrs, saka priekšsēdētājs. Nu labi, varam nobalsot elektroniski drošības labad. Sākam balsot elektroniski. Haben alle Abgeordneten. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Nē, es warte noch ein bisschen, Sie brauchen keine Sorgen zu. Nevajag tagad satraukties, es varu arī pagaidīt, saka priekšsēdētājs. Vai visi ir nobalsojuši? So, dann ist die Abstimmung geschlossen. Labi, beidzam balsot. 152 nobalsoja par, 180 pret noraidīts. 42 kolēģi atturējās. Tātad viss notiks saskaņā darba kārtību. ETP grupa pēc piedāvā, tad, kad eh, būs izteikusies augstā pārstāva par situāciju Baltkrievijā, sagatavot rezolūciju un eh, tātad šīs debatas noslēgt ar rezolūciju. Sākumā Prēdes kungs lūdzu, viņš būs par. Oui, Jā, priekšsēdētāji. Es eh, uzskatu, ka mums ir jārīkojas un jārisina šis jautājums ar Baltkrieviju, tāpēc, ka būtu ļoti svarīgi formulēt parlamentu viedokli par šo te valsti, un tāpēc mums ir nepieciešama viedokļa apmaiņa, un mums ir nepieciešams fiksēt mūsu nostāju, un mums ir jābūt tādam tekstam, par kuru vienojušās politiskās grupas. Paldies! Paldies! Kas vēlas aizstāvēt šo priekšlikumu? Ne? Pret? Kas vēlas izteikties pret? Arī neviens. Vai tomēr kāds? Kur, kur sēž šis cilvēks, lūdzu? Mamikina kungs. Paldies, eh, prezidenta kungs. Es domāju, ka nav īsti tagad steidzināt notikumus un pieņemtu rezolūciju, it īpaši, kad Eiropas Savienība saskarās ar tik milzīgu krīzi sakarā ar bēgļiem. Un es uzskatu, ka to rezolūciju var izdebatēt un pieņemt arī citā plenārsesijā. Paldies! Gut. Tā. Labi. Tā tad. Baltkrievija un rezolūcija. Kurš ir par? Tā kā piedāvā pretis kungs. Pret. Atturas. Nu, tagad noteikti ir jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Die Überprüfung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit jā, amgestīt. 204 bija pār, 169 pret, 7 atturējās, un šis priekšlikums ir pieņemts. So, jetzt müssen Sie Ihre Bleistifte spitzen, denn jetzt. Tagad jums ir jāuzis, jāuzasina savi zīmuļi, jo man tagad ir jāpasaka, kāda tad izstīsies jaunā darba kārtība ar grozījumiem. Tā tad būs šī rezolūcija, un grozījumi ir jāsniedz līdz rītdienas desmitiem no rīta. Kopīgā rezolūcija un grozījumi, e, tātad termiņš grozījumiem ir 10 e, no rīta trešdien, un Pārējie grozījumi jāizniedz līdz 11. trešdien. Un uh, balsojums notiks, kā paredzēt, ceturtdien attiecīgajā stundā, kā tas bija sākotnējā darba kārtībā. Tālāk runājot par trešdienu, zaļo grupa pieprasa, lai augstā ārlietu uh, pārstāve uzstātos uh, ar paziņojumu par situāciju Turcijā un vajadzētu arī šeit sagatavot uh, priekšlikumu, rezolūcijas priekšlikumu un balsot par to un, un par to apspriesties trešdien pēcpusdienā un par to varētu tad balsot uh, oktobrī. Tagad Harmsas kundze, kur izteiksies par šo priekšlikumu. Godātie kolēģi! kopš esam sagatavojuši progresa ziņojumu par Turciju, par to diskutējuši un ņemot vērā arī vēlēšanas Turcijā, tur ļoti daudz kas ir noticis. Uh, Daudzi eh, ir at, at, Atzinīgi vērtēšu to, ka Erdogans ir apņēmies cīnīties pret ISIS, bet ir bijis ļoti daudz nepatīkama. Tā tad tika paziņots, ka miera process ar kurdiem ir noslēdzies, joprojām tiek vajāti opozicionāri, arī žurnālisti, kam ir atšķirīgs viedoklis. Un vakardien mēs redzējām, ka tanki braukā cauri kurdu pilsētām. Tagad mēs esam redzējuši, ka arī um, ārzemju korespondenti tiek vajāti kā kā tādi teroristi un um, tika iebaidīti arī cilvēki uh, Hiriet mediju koncernā, uh, tas ir lielākais opozīcijas uh, mediju pārstāvis. Mums noteikti vajadzētu lūgt, lai Margarīni kundze uh, izsakās par Turcijā notiekošo, jo, protams, mums ir jābūt ārkārtīgi uztrauktiem par to, kas notiek Turcijā, ko dara Erdogana valdība visa valsts vienkārši riskē atkal nogrimt atpakaļ pagātnē atgriezties pie pagātnes uh, tradīcijām. Protams, tur arī ir ļoti nopietna bēgļu krīze, tādēļ vajadzētu arī uh, apvienotiem spēkiem cīnīties kopīgi ar Turciju pret ISIS, un uh, runātāji tiek pārtraukta. Tātad Harms kundze lūdzu, lai Mogarīnī kundze par to izteiktos. Paldies kolēģiem par uzmanību. Priekšsēdētājs. Tātad, kurš vēlētos atbalstīt Harms kundzes priekšlikumu? Hadži Georgio kungs. Cienījamie kolēģi, es nedomāju, ka man eh, ir daudz, kas vēl jāpapildina kolēģis teiktajam. Turcija atrodas eksplozīvā situācijā, Turcijā briest konflikti. Faktiski nav miera ne uz vienas no Turcijas robežām. Eh, turpinās iekšējais eh, konflikts ar kurdiem. Mm, sāsinās un atkārtojas asiņainas sadursmes, tas viss rada uh, draudus situācijai Turcijā un visā reģionā. Bet, diemžēl, man ir jāsaka, ka tādēļ, ka Turcijā pašā nav drošības visiem pilsoņiem, Erdogans atkal dara visu, lai uh, izspēlētu šo kārtu savās interesēs, un tas ir ļoti žēl, ka mēs to nesaprotam un neatzīstam. Un e, būtu žēl, ja mēs nedebatētu par šo jautājumu un nepaustu savu viedokli un necensos virzīt Erdogānu pareizajā virzienā. Paldies, e, kas vēlētos runāt pret priekšlikumu. To, jūs par citu punktu, Prēdas kungs? Jūs, Prēdas kungs, pret, lūdzu. Priekšsēdētāji, mēs esam pret lības eh, priekšlikumu, jo, kā jau teica eh, mūsu kolēģis, eh, tas ir politisks jautājums. Uh, Tas ir tāds neobjektīvi politisks priekšlikums, un šeit ir arī saistība ar migrāciju, cīņu pret terorismu, un par to ir jārunā kādā citā diskusijā, un um, tas jau mums ir piefiksēts, un šajā politiskajā cīņā e, šīs te darīšanas e, ar ekstrēm kreisajiem un citu, citu grupu šeit nebūtu jākārto tagad. Liels paldies! Tātad, kas balso par Harmsas kundas priekšlikumu? Tātad ceturtais darba kārtības runa, tātad punkts par rezolūcijas pieņemšanu. Kas ir par Harmas kundas priekšlikumu? Kas pret? Kas atturās? Nu, ja cilvēki necēl rokas pietiekami augšas, augstu, es nesaprotu, par ko tad jūs īsti balsojam, tāpēc eh, jāpārbauda elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot par 153 pret 180, 36 atturējušies. Noraidīts. Tā tad, kungs, jūs par trešdienu. Jā, es lūdzu, lai Eiropas padomas priekšsēdētājs būtu klāt šeit mūsu debatēs par eh, migrāciju, nevis par ES situāciju bet pār migrāciju, jo padoms priekšsādātājiem, manuprāt, ir jābūt šeit, ka tiek apspriests tik svarīgs jautājums. Es zinu, ka komisijai būs jauni priekšlikumi, bet problēma jau nav komisija un arī parlaments, ne, kam ir vienota pozīcija. Mēs par rezolūciju nobalsojām jau aprīlī. Uh, Problēma ir dalībvalstīs, kurām trūkst solidaritātes un vienotības, un šī iemesla dēļ es atkal un atkal lūdzu, lai tas, ka eh, kungs būtu klāt debat, eh, tos, ka kungs būtu klāt debatēs par migrāciju. Herr Verhofstadt, ich habe die Verhofstadt kungs, eh, šo te eh, jautājumu es jau esmu apspriedis eh, priekšsēdētāja konferencē, un diemžēl nekādu pozitīvu virzību tas nav guvis. Nu, es vēl pēc šodienas sanāksmes sazināšos ar padomus priekšsēdētāju. Nu jā, jāsaka, ka aplausu metrs man nerādīja, ka visi unisonā būtu atbalstījuši šo priekšlikumu. Par trešdienu man nav nekādu priekšlikumu par izmaiņām, un arī ceturtdienai nav nekādu priekšlikumu par izmaiņām darba kārtībā. Žado